Atkal atsāksim mūsu sēdi. Iepriekšējās dienas uh, protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi iebildumi? Izskatās, ka iebildumu nav. Tad līdz ar to ir apstiprināts. Tad tagad mums.